Right, uh, good afternoon. Uh, uh, Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. And uh, welcome to this afternoon's. Uh, man prieks jūs redzēt šais, uh, šajā pēcpusdienas sēdē. Mums tik tiešām ir ļoti paveicies, uh, jo mūsu vidū ir Zviedrijas tirzniecības ministre. Uh, Zviedrija, protams, ir prezidējošā valsts šobrīd Eiropas Savienībā. Mums uh, jau iepriekš bija garas eh, sarunas, un jāsaka, ka nerunāt par tirzniecību mums tomēr arī ir vēl citas kopīgas intereses. Jāsaka, interesanti bija lasīt jūsu autobiogrāfiju. Jūs izrādās esat zobārsti. Un droši vien, ka dažiem mūsu deputātiem jūs palīdzību varētu noderēt, jā. Ministra norāda, ka viņi strādāja zinātnes lauciņā. Bet. Un e, jums e, viens no hobijiem ir arī slēpošana, e, saka priekšsēdātājs, bet šobrīd jūs esat izniecības ministre tādā laikā, kad ir centieni panākt vienošanos Dohas saruna raundā. Tas ir laiks, kad cerams PTO radīs kaut kādus risinājumus. Mēs jau šorīt runājām par ekonomisko krīzi pasaulē un par iespējām iziet no šīs ekonomiskās krīzes un ka viena, viens no šiem risinājumiem ir pastiprināt tirzniecību. Eh, šai komitejā mēs noteikti negribētu būt liecinieki tam, ka tiek īstenot pasākumi, kas kavē vai traucē tirzniecību, liek kādus šķēršļus. Eh, sirsnīgi sveicu jūs, ministrs kundze, un ar lielu interesi mēs uzklausīsim, eh, kas jums sakāms. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Robert. Paldies, Robert priekšsēdētā dāmas un kungi, cienījamie parlamenta deputāti. Man ir liels gods būt jūsu vidū un izklāstīt prezidentūras prioritātes tirzniecības politikas jomā 2009. gadam. Pateicos par to darbu, ko veic jūsu komiteja, attīstot mūsu tirzniecības politiku, un es gribētu aicināt jūs kā šīs komitejas locekus turpināt intensīvu darbu Zviedrijas prezidentūras laikā. Tāpat es gribētu pateikties arī Čehijas un Francijas prezidentūrām par izcilu labo darbu un uh, sadarbību pirms mūsu prezidentūras. Tirzniecības politika ir ļoti svarīgs instruments, lai mēs risinātu globalizācijas uh, radītās problēmas, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu, nodrošinātu darba vietas un lai nodrošinātu labklājību Eiropas pilsoņiem. Tāpat, lai veicinātu atklātu un uz noteikumiem balstītu pasaules tirzniecības sistēmu. Tirzniecības politika dod savu ieguldījumu arī Eiropas Savienības mēģi sasniegšanā ilgspējīgai attīstībai, nodrošinot dažādu mērķu sasniegšanu vidas jomā. Eiropas parlaments ļoti aktīvi dod ieguldījumu visu šo problēmu risināšanā un dod Eiropas Savienības uh, iedzīvotājiem tādu detalizētu skatījumu par to, kāda ir mūsu tirzniecības politika. Sākumā varbūt dažus vārdus teikšu par uh, finansiālo krīzi un par tirzniecības situāciju pasaulē. Šobrīd mēs piedzīvojam vienu no vismagākajām finanšu un ekonomikas krīzēm uh, mūsu laika vēsturē. IKP uh, šogad samazināsies ļoti būtiski um, kopš pirmo reizi kopš otrā pasaules uh, kara. Kaut gan pēdējā laikā mēs esam novērojuši dažas pozitīvas zīmes, tomēr ziņojumi, kas norāda, ka šī recesija uh, vēl uh, nav pārvarēta, un mēs nevaram būt pašpārliecināti. Mūsu priekšā ir daudz un sarežģīti uzdevumi. Ir ļoti augsts uh, bezdarba līmenis, uh, daudzām valstīm ir budžeta deficīts. Bez tam Eiropā šī atvesaļošanās tiek prognozēts, eh, sāksies vēlāk nekā citos eh, reģionos, piemēram, ASV. Eiropā ir eh, ļoti liels eksporta apjoms, un šo eksportu ir skāris pieprasījuma samazinājums. Pasaules tirzniecība ļoti smagi ir cietusi no šīs krīzes. Globāli raugoties, Eh, tirzniecība ir sarukusi par 10% 2009. Eh, gadā. Pašreizējais palēninājums ir skāris visas valsts, pat eh, ja šis samazinājums ir lielāks dažās attīstītajās valstīs, līdz pat 14%. Eiropas centrālā banka ir atzīmējusi, ka neskatoties uz nesenām stabilizācijas pazīmēm pasaules tirzniecībā, prognozes pieprasījumam eirozonā, pieprasījums varētu palikt ierobežots. Tātad. Uh, saistībā ar to protekcionismu vēlmes ir stiprinājušās dažās valstīs, un tās ir satraucošas zīmes. Ir ja īpaši, ja šis protekcionisms sāk izpausties uh, valsts uh, pasūtījumu jomā, ja tiek uzlikts dažādas netarifu barjeras un ja tiek izmantot dažādi tirzniecību protekcionējoši pasākumi. Līdz šim šādi pasākumi ir bijuši tāds vairāk aizņēmums, bet uh, tomēr mēs nevaram ignorēt šīs zīmes, jo šie pasākumi iespējams vēl tikai stiprināsies, jo arī mēs paredzam, ka bezdarba līmenis vēl turpinās, pies, turpinās pieaugt. Šādi kropļojoši pasākumi varētu vēl padziļināt šo ekonomisko krīzi un palielināt atvesļošanos. Jāatzīmē, ka tirzniecība nav vainojama šajā krīzē. Atvērti tirgi un daudzpusēja izvērsta tirzniecības sistēma ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai varētu notikt ekonomikas atvesaļošanās. Mēs visi kopā, jūs kā šīs komitejas locekļi un mēs, Eiropas Savienības prezidējošā valsts, mums kopā ir svarīgs uzdevums, lai šo politiku, ar šo politiku iepazīstinātu Eiropas pilsoņus. Mums, politiķiem, ir jāskaidro, kāds ir ieguvums no brīvas tirdzniecības, ir tīpaši šajos eh, lejupslīdes apstākļos. Es ļoti augstu vērtēju monitoringa iniciatīvu ko izteica PTO ģenerāla direktors Lamīkungs, caurskatāmība un izvērtējums. Šie ir pasākumi pret protekcionismu. Startautiskais valūtas fonds, citas organizācijas un Pasaules banka arī tām ir svarīga loma spēlējama cīņā pret protekcionismu. Ir nepieciešama cieša sadarbība šajā jautājumā starp dažādām organizācijām. Eiropas Savienībā komisija turpinās savu uzraudzības darbu, balstoties uz to informāciju, ko uh, savāc uh, tirgus novērošanas grupas. Uh, šīs uh, uh grupas darbojas Eiropas partnerattiecību ietvaros, un tās cenšas uh, nodrošināt atvērtus tirgus un uh, cenšas likvidēt tiesniecības barjeras attiecībā ar trešajām valstīm. Šis partnerattiecības Projekts ir kopīgs eh, projekts starp Eiropas komisiju, dalībvalstīm un biznesu kopienu gan Briselē un tāpat arī trešajās valstīs. 27 dalību valstu un komisijas eh, un biznesa kopienas kopīgi centieni dod mums labākas iespējas atteikties no tirdzniecības barjerām, panākt atcelšanu citās valstīs. Eh, Francijas, Čehijas un tagad arī Zviedrijas prezidentūra ar vien lielāku akcentu liek uz tirdzniecības barjeru um, atcelšanu. Par to, lai šīs barjeras tiktu likvidētas tādos tirgos kā Ķīna, Indija, Brazīlija, Krievija, ASV un Japāna. Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, Eiropas Savienībai jāturpina demonstrēt savu līderu loma, tai ir jāsaglabās savi tirgi atvērti un jāizvairās no protekcionismu. Ekonomiskais nacionālisms uh, ir nosodām tendence, pat ja tas eh, tiek slēptā veidā iekļauts eh, atvesļošanas paketēs eh, vai arī kādā likumdošanā. Mums būtu nepieciešams šāds vispārējais atklātības un atvērtības princips visur. Vienotība un koordinēta darbība Eiropas Savienībā ir vislabākais mums pieejamais instruments, lai mēs varētu risināt pašreizējās ekonomiskās problēmas. Ir jāpanāk Eiropas Savienības stiprināšanās, izējot no šīs krīzes. Tagad es pāriešu pie Dohas saruna raunda. Dohas saruna raunda. Rauns ir ļoti augsts prioritāte mūsu sarakstā. Šī vienošanās nodrošinās gan PTO, gan attīstības valstīm ļoti būtiskus uzlabojumus, ja mēs runājam par piekļuvu tirgū. Dohas raunda nozīmīgums ir palielinājies šajos ekonomiskās krīzes apstākļos, jo tas eh, nodrošinās zināmas garantijas pret protekcionismu un eh, nodrošinās arī lielāku tirgu atvērtību. Dohas raunda noslēgšana līdz 2010. gadam eh, dotu mums ļoti nepieciešamos ekonomiskos stimulus un veicinātu uh, Eh, tādu valstu kā Ķīna, Indija un Brazīlijas eh, labāku integrēšanos daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. Dohas raunda eh, nenoslēgšana vai izgāšanās būtu zaudēta iespēja palielināt, intensificēt pasaules tirdzniecību. Tādēļ es ceru, ka PTO ģenerāldirektors Paskāls Lamī drīz varēs sasaukt sanāksmi politiskā līmenī Ženēvā, lai uh, ieiet noslēguma fāzē un noslēgtu eh, šo vienošanos par piekļuvi gan lauksaimniecības, gan nelauksaimniecības produktu tirgiem. Lai atkal atsākt šo Dohas sarunu raundu, ir nepieciešama skaidra izpratne par to, kādam ir jābūt šim gala nolīgumam. Un ir visiem jāsaprot, ka šis ir steidzams process eh, ar konkrētu gala termiņu. Tāpat ir nepieciešams sarunas par citiem svarīgiem jautājumiem, jo arī tie eh, droši vien tiks iekļauti gala vienošanā. Tomēr sarunas par šiem elementiem nenozīmē, ka ir eh, jāatver atkal tās vienošanās, kuras jau ir noslēgts un panāktas. Ir svarīgi, lai ASV piedalītos šajās sarunās. Mums ir jācenšas pēc iespējas spēcīgāk veicināt jauno ASV administrāciju, nodrošināt atvērtus tirgus, brīvu tirzniecību un jāpanāk eh, Dohas saruna raunda galveno prioritāšu ātru noslēgšanu. Un G20 sanāks Pitsburgā, es domāju, arī dos nepieciešamo politisko enerģiju turpmākām sarunām, un lai šīs Dohas sarunas varētu atsākt atkal rudenī. Runājot par daudzpusēju tirzniecību, tas noteikti ir labākais uh, ceļš uz priekšu. Bilaterālie un reģionālie tirzniecības uh, ceļi ir ļoti svarīgi kā papildus tirzniecības instrumenti. Es ļoti atbalstu komisāru Aštons kundzi. Un viņas nostāja, ka ir nepieciešamas uh, dažādas gan Eiropas Savienības bilaterālas un reģionālas tirzniecības uh, attiecības. Bet tomēr tās nekad nevar aizstāt daudzpusējas risinājums, bet tās var bruģēt ceļu uh, tālākai tirgus liberalizācijai, un tās varbūt kā papildinājums doks uh, saruna raundam tās var padziļināt sadarbību ar trešajām valstīm, gan attīstības, gan tām, kas jau ir tālāk attīstības posmā. Un tās varbūt atļauj tādus uh, tirzniecības mērķus sasniegt, kāda nav iespējama pagaidām vēl daudzpusējās tirzniecības uh, sarunās. Tādos tirgos kā Āzija, Latīņa, Amerika un uh, Tuvie Austrumi ir centieni izmantot vairāk pašiem savu konkurētspēju Privās tirzniecības nolīgumi arī noteikti uh, veicinās uh, sadarbību ar uh, attīstības valstīm. Brīvās tirzniecības nolīgumi ietver sevi arī tālākus politiskos mēķus un pastiprināta politiskā sadarbība var palīdzēt nodrošināt attīstību. As well as helping the stabilization process. Klāt jāpalīdz arī stabilizācijas procesam Eiropas kaimiņu valstīs. Tāpēc ļaujiet man jums īsti pastāstīt par to, kāda situācija ir šobrīd. Uh, attiecībā ar EFTA sarunām. Tātad vispirms Dienvidu Koreja. Privās tirdzniecības nolīga noslēgšana ar, brī, ar Dienvidu Koreju, kā vienu no lielākiem tirdzniecības partneriem ir Eiropas Savienības prioritāte, un ekonomiski un politiski tam var būt būtiski ieguvumi gan eksportētājiem, gan importētājiem. Teiks, eh, samazināti tārafi attiecībā uz precēm un pakalpojumiem. Ir panākts gala kompromisa dokumentu kopums, un ceru, ka nolīgumu varēsim beidzot arī noslēgt drīzā laikā. Tas dod signālu, ka Eiropas Savienība nopietni uztver brīvās irniecības sarunas un ir gatava komercdarbībai, biznesam, Indija tālāk. Jāsaka, darījums nevarēs tikt noslēgts tik drīz, bet Indijas valdībai vajadzētu šobrīd dot jaunu stimulu sarunu īstenošanā 2010. gada sarunu laikā. ASEAN valstis īstermiņā un ilgtermiņā nepieciešams atbalstīt individuālu sarunu uzsākšanu ar ASEAN valstīm, katru no tām, tā lai varētu virzīties uz priekšu. Tajā pašā laikā svarīgi turpināt reģionālo pieeju kopumā. Tā varētu būt ilgtermiņa mērķis, un tas varētu veidot tādu kā kopēju celtniecības blokus, tālākas kopējas reģionālas pieejas noslēgšanai. Tāpat arī ceru, ka drīz izdosies noslēgt ārniecības, eh, tirniecības līgumus ar Andu kopienas valstīm. Šeit gan vispirms ir jāatrisina banānu jautājums un arī jāņem vērā dažādi veidi iekšēji apsvērumu manda kopienu val valstīs. Ne Bolīvija, ne Ekvadora šobrīd nav iesaistījušās sarunās par brīvās irniecības nolīgumu. Mēs esam gatavi darīt visu, lai sarunu procesu veicinātu ceļā uz šiem brīvās irniecības nolūgumiem. Asociācijas nolīgumu sarunas ar Centrāla Amerikas valstīm ir progresā, bet, diemžēl, šie neveiksmīgie notikumi Hondurasā lika mums pārtraukt uz brīdi apturēt šīs sarunas. Honduras jautājums ir jāatrisina pirms Eiropas Savienība var atsākt virzīšanos uz strauju asociācijas nolīgumu noslēgšanu ar valstīm šajā reģionā. Brīvās tirniecības nolīgumi ar AKK valstīm arī ir apturēti kopš pagājušā gada decembra. Ir divi neatrisināti jautājumi. Viens no tiem saistīts ar politisko klauzulu, otrs saistīts ar jautājumu par eksporta nodavām kā prezidentūra darīsim visu iespējamo, lai panāktu progresu šajās sarunās un tās beidzot arī noslēgtu. Tomēr, lai tas notiktu, abām pusēm jāizrāda vēlēšanās to darīt un arī elastību zinām. Ekonomiskās partnerības nolīgumi, jeb EBN, pirmām kārtām ir instrumenti attīstībai AKK valstīm. Šiem, šiem nolūkumiem ir potenciāls veicināt ekonomisko izaugsmi atbalstot reģionālo integrāciju, ļaujot progresīvi un asimetriski atvērt tirgus, dodot ilgus pārejas periodus un ļaujot AKK valstīm uzstādīt savus noteikumus, vienlaicīgi saņemot finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. EBN īstenošanai īstermiņa mērķis ir noslēgt līgumu parakstīšanu, pabeigt eh, ratifikāciju attiecībā uz pagaidu EBN Un tomēr ar to darbs nenoslēgsies. Ir vajadzīgs kopējais reģionālās sadarbības nolīgums, visi šie instrumenti. Tikai kopumā var nodrošināt šo plašo attīstību, var no jauna atdzīvināt tirdzniecības plūsmas no un uz AKK valstīm. Tas ir īpaši svarīgi tagad, kad ņemam vērā globālo finansiā, finansiālo un ekonomikas krīzi. Te mums jāpalīdz AKK valstu ekonomikai un tirdzniecības plūsmām ar prieku atzīmēju, ka jauna, pozitīvāka, uzticības pilnākā attieksme parādīsies attiecībās ar AKK valstīm. Tas viss radīs tādu jaunu stimulu, jaunu mudinājumu un cerams novadīs arī pie konkrētiem rezultātiem. Atzinīgi vērtēja to, ka Eiropas Savienības austrumu partnerattiecību partnerattie koncepcija stājās spēkā maijā, 17. maijā Prāgā tika noslēgta asociācijas sadarbības līgumi starp Eiropas Savienību un Austrum partnerības valstīm Ukrainu, Moldovu, Azerbaidžānu un Baltkrieviju. Mērķis, izve, mērķis ir izveidot privās irniecības nolīgums tad, kad partneri būs tam gatavi. Tālāk attīstība un austrum partnerības principu tālāk īstenošana ir Zviedrijas prezidentūras prioritāte. Ukraina ir viens no galvenajiem partneriem mūsu tuvākajos kaimiņos. Ne tikai, un tas ir saistīts ne tikai ar enerģētikas sektoru. Brīvās irniecības sarunas turpinās, bet ne tik strauji kā cerējām. Daļai tas ir tāpēc, ka ir papildus ekonomiskais spiediens, ko rada šī krīze. Turklāt virkne divpusēju problēmu ir saistīts ar tarifu pasākumiem, ko pieņēmusi Ukraina, un tas viss ir sarežģījis sarunu atmosfēru. Eiropas Savienība un Krievija. Krievija ir lielākā tautsēmniecība ārpus PTO. Un turklāt Eiropas Savienība ir tā lietās lielākais tirniecības partners. Krievijas iestāšanās PTO būtu lielisks panākums dot iegūmus abām pusēm. Jo ātrāk šī līdzdalība notiks, jo ātrāk puses varēs gūt labumu no sastarpējas uzticības klimata, kas izrietēs no starptautiskajām saistībām un aktiem, jeb kāda veida kavēšanās šai procesā savukārt varētu būt negatīvs, negatīvs seks. Un tomēr mums jāuzstāj uz noteikumiem, nosacījumiem, kas paredzēta, lai aizsargātu mūsu intereses. Ne, neskatoties uz pāris signāliem no Maskavas pēdējā laikā, mēs tomēr ceram, ka izdosies nos, no, noslēgt eh, Krievijas līdzdalību PTU nepārāk tālā nākotnē. Ne. PTO iestāšanās turklāt nodrošināt ar vajadzīgos nosacījumus un sagatavošanās darbus tālākām sarunām par tirdzniecības un investīcijas sarunām jauno Krievijas sadarbības un asociācijas nolīgumu ietvaros. Tādā veidā veidotos pamatīgas visaptvarošas attiecības starp Krieviju un Eiropas Savienību. 2010. gads ir tas gads, kad jāizveido vidusjūras brīvās tirniecības e, telpa. Esam izstrādājuši ceļu karti Eiromed brīvās tirniecības zonai. Euromed tirniecības ministru konference norisināsies Sviedrijas prezidentūras ietveros. Visdrīzāk tas būs oktobrī, un tad par to arī runāsim transatlantiskās tirzniecības attiecības ir jāsaka ļoti plašas lielākās pasaulē un veido ļoti lielu daļu no globālās tautsēmniecības. Ekonomiskai ieguvumi no, no beztarību bestar, barjeru noņemšanas, kas eksistē šais attiecībās, nāktu par labu abām pusēm. Neskatoties uz to, ka problēmas ir ļoti sarežģītas, ir, ir vajadzīgs šobrīd, tieši tāpēc vajadzīgs šobrīd jauns stimuls, jauna motivācija. Mums jāintensificē savi centieni un transatlantiskā ministru padome tiksies oktobrī, un domāju, tas būs diezgan efektīvi. Pirmā prioritāte būs, ja tas, lai novērstu jebkādu jaunu tirniecības barjeru rašanos. Pašreizējās barjeras jau būs diezgan grūti atri, atrisināt. Iepriekšais eh, sāksies sadarbība biotehnoloģija jomā, enerģēt, enerģētikas jomā un citās jomās, tādējādi šīs barjeras varēsim novērst. Ilgtermiņa mērķis ir transatlantiska tirgus izveidošana tā, ka tajā nepastāv tirdzniecības barjeru. Transatlantiskajā kontekstā atzinīgi vērtēja to, ka sarunas sāksies arī ar Kanādu par visaptverošu tautsēmniecības un tirdzniecības nolīgumu, un šīs sarunas sāksies jau mūsu prezidentūras laikā. Ķīna. Tā droši vien ir viena visliet, visgrūtākais pārbaudījums Eiropas Savienībā šai globalizācijas atmosfērā, tāpat laikā nodrošināt arī izaugsmas iespējas. Atzinīgi vērtēja vien pieaugošās investīciju un tirdzniecības plūsmas abos virzienos, un ar nepacietību gaidu Eiropas Savienības un Ķīnas samita rezultātus, kas paredzēts šoruden Pekinā. Lai turpinātu darbu pie partnerības un sadarbības nolīgumiem, un lai gūtu panākumus tirdzniecības jomā, E, jāturpina rīkoties tālāk, jāstiprina mūsu politiskās un ekonomiskās attiecības. Šoruden mums būs vairākas iespējas apspriest čēršļu no, novēršanu apusējās tirniecības attiecībās. Būs sektora dialogs starp Eiropas Savienību un Ķīnu, tie būs kopējās komitejas apspriedēs, skatīt jautājumi Attiecības jāved uz priekšu, jādod iespējas risināt arī tos spriedzes pilnos jautājumus, kas šobrīd konstatēti identificēti. Kā viens no svarīgākiem tautsēmniecības eh, dalībniekiem pasaulē, Ķīna prasa starptautisku uzmanību, tā prasa arī, arī no tai jāuzņem savas saistības piemēram, eh, saistību normas attiecībā uz tirgus piekļuvu, pakalpojumu, tirzniecību, pārskatāmību un tehniska rakstura noteikumiem. Lisabonas stratēģija ir Eiropas Savienības galvenais instruments, lai vēl veicinātu konkurenci un ilgspējīgu izaugsmi. Labklājīga Eiropa, labklājīgas Eiropas pamatā ir tirzniecība starp Eiropas Savienības ietvaros Lisabonas stratēģijas tālākajā darbībā jāņem vērā visi šie aspekti. Globālā Eiropa pārņem Eiropu jau no 2000, iniciatīva jau no 2006. gada. Un tādā veidā tiks dots ieguldījums izaugsmē un darbvietu nodrošināšanā Eiropā. Globāla Eiropa sev ietver ļoti daudz svarīgas tirzniecības politikas aspekts. Mums tagad ir jāturpina eh, stiprināt un tālāk attīstīt šīs idejas. Šajā kontekstā ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un regulācijas sadarbība un eh, sadarbības koordinēšana ar sadarbībai trešajām valstīm. Uh, ir nepieciešams izvērtēt arī visus šos procesus, uh, gluži tāpat kā visus pārējos Lisabonas stratēģijas uh, punktus. Tagad dažus vārdus gribētu teikt par Presidency. akta sarunām. Prezidentūra uh, apzinās, ka uh, padomēji ir uzdoti dažādi jautājumi, un arī pagājušā gada decembrī uh, parlaments pieņem rezolūciju šajā jautājumā. Šo uh, komiteju informēja jau iepriekšējās prezidentūras, eh, un viens no tiem bija Rāmenkungs Čehijas prezidentūras eh, laikā. Eh, pirātisms un viltošana ir ļoti satraucoši jautājumi. Sistemātiski tiek pārkāptas starptautiskās intelektuālo īpašumu tiesības, un tas ir viens no galvenajiem šķēršļiem Eiropas uzņēmumiem, lai tie varētu tirgoties un investēt trešo valstu tirgos. Viltoti pro produkti uh, negodīgi mazina šo uzņēmumu konkurētspēju un uh, bieži vien apdraud arī patērētāju veselību un dzīvību. Šī iemesla pēc mēs atbalstam uh, veikt sarunas par jaunu tirzniecības nolīgumu, uh, kurā tiktu paredzēts stingrāk pasākumu pret uh, viltošanu un pirātismu. Mums nepieciešams virzīt šīs sarunas uz priekšu tā, lai tās cerams tiktu veiksmīgi noslēgts 2010. gadā. Gribu atzīmēt, ka ir kopīga izpratne starp sarunu pusēm par to, cik svarīgas, eh, svarīgs ir caurskatāmības eh, princips šajās sarunās. Kopā ar komisiju mēs turpināsim šo ļoti svarīgo darbu, eh, ņemot vērā, protams, arī to, kādu konfidencialitāti nepieciešama katrai sarunvedēju pusei. Lai varētu izpildīt uh, ANO tūkstošgadus mērķus, visās politikas jomās ir jācenšas dot savus ieguldījumus, lai mazinātu nabadzību pasaulē. Šāds mērķis ir arī tirzniecības politikai. Tirzniecības un attīstības politikas saskaņotība ir ļoti svarīga, lai Eiropas Savienība būtu uzticams partners attīstības valstīm. Mēs uzskatām, ka politikas konsekvence uh, Uh, attīstības mērķos ir ļoti svarīgs instruments. Un tieši tāpēc ir nepieciešams turpināt šīs sarunas par tirdzniecības lomu uh, attīstības procesos. E Tāpat mums ir nepieciešams tālāk uh, virzīt Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, lai tā būtu draudzīgāka trešajām valstīm attīstībai. 16. 17. un 17. novembrī mēs pieņemsim padomu secinājumus par PCD procesa struktūru. Ir ļoti svarīgi, lai šajā PCD procesā tiktu iekļauti operatīvi risinājumi idejas, kas varētu mums ļaut tālāk izstrādāt konsekventu politiku. Jāpievērš uzmanība tām prioritārajām jomām, kas ir ļoti svarīgas attīstības valstīm. Runājot par Eiropas Savienības tirzniecības politiku, mums jāmēģina labāk izmantot ietekmes izvērtējumu par to, kā tirzniecība ietekmē nabadzīgus cilvēkus uh, mūsu partnersadarbības valstīs. And... Tagad es pāriešu pie tirzniecības un klimata. Overall... Runājot par klimatu pārmaiņām, tā ir eh, mūsu prezidentūras prioritāri, it īpaši jārunā eh, par eh, pēc Kyoto vienošanās panākšanu Kopenhāgenā decembrī. Tas būs ārkārtīgi būtisks pasākums, un lai mēs nonāktu pie pozitīva rezultāta, tas būs ārkārtīgi liels izaicinājums, un tas pieprasīs no visām iesaistītajām pusēm sadarboties konstruktīvā veidā. Eiropas Savienībā ir jāparāda sava vadītspēja. Un e, e, tirdzniecības jautājumi E, COP15 gadījumā nebūtu e, pats galvenais. Ilgā termiņā mums ir jānodrošina tas, ka tiešniecība atbalsta kopīgos pūliņus klimata jomā, un tādā veidā mums ir jāveido arī tirdzniecības politikas instrumenti. Un es esmu pārliecināta, ka, lai virzītos uz priekšu konstruktīvā veidā, mums ir jāatrod iespējas, kā mēs varētu izmantot saprātīgu tirgus regulējumu, lai varētu veicināt labāk apkārtējo vīdi. Un svarīgs devums būtu DDA diskusijas kas ir doks attīstības eh, kārtas diskusijas, lai mēs varētu līdz galam risināt šos jautājumus, un tas sniegt labu mūsu ekonomikai un arī klimatam eh, tādā veidā, eh, veicinot ekonomikas attīstību bez riskiem. Tāpat arī mums ir jādomā par standartiem, marķējumiem un certificēšanu attiecībā uz klimatu un par risinājumiem, kas atbalstītu uh, Eh, tirsniecību un klimatam draudzīgus risinājumus. Mums ir jāizvairās no tā, lai šādi standarti kļūtu par jaunām eh, barjerām attīstības valsts eksportam. Zviedrijas standarta institūts eh, šajā sakrā Stokholmā noturēs konferenci šī gada novembrī. Tālāk, korporatīvas sociālās atbildības veicināšana ir svarīga saikne starp Eiropas Savienības politikas stūrakmeņiem. Uh, Eh, kas eh, liek uzsvaru uz cilvēktiesībām un uz ilglaicīgu eh, globālo attīstību, kā arī cīņu pret korupciju. Un šajā kontekstā es ar prieku paziņoju, ka mūsu prezidentūras laikā notiks konferences Stokholmā 10. un 11. novembrī par tēmatu pasargāt, respektēt un palīdzēt. Un, Tagad es gribētu teikt dažus vārdus par izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies eh, pašreizējā nākotnes tirdzniecības politikā. Augsta līmeņa eh, konference notiks Zviedrijas vēstniecībā Vašingtonā Savienotajās valstīs, lai apspriest starptautisko tirdzniecības sistēmu. Eh, starptautiskās tirdzniecības modeļi tika apspriest un š... mūsdienās liela tirdzniecības daļa pastāv. Stā nodrit starp dažādu multinacionālu uzņēmumu <clears throat> struktūru vienībām. Tajā pašā laikā <clears throat> tirzniecības sarunas um, ļoti bieži balstās uz eh, tīri nacionāliem apsvērumiem un veidojas papildus tirzniecības barjeras, kas varētu eh, būt ļoti nopietnas. Paralēli tirzniecības politikai ir jārēģē uz visnozīmīgākajiem izaicinājumiem. Šodien tajā skaitā attīstība un klimata pārmaiņas. Un mūsu prezidentūras laikā mēs eh, ceram, ka varēsim šos jautājumus risināt Eiropas Savienības līmenī. Un tas varētu būt uh, kā Eiropas Savienības eh, devums PTO eh, tikšanās reizē eh, Ženēvā šī gada beigās, kad daudzpusīga tirdzniecības sistēma varētu būt viens no darba kārtības jautājumiem. Kā politiķi, kur risina tirdzniecības jautājums, mēs apzināmies, ka visas politikas ir vietēji savukārt, visa ekonomika ir globāla un ar tādu globālo ekonomiku, kas strauji mainās, mums ir jāveido politika, kas būtu adekvāta un atbilstoša mūsu sabiedrībai un mūsu laikam. Un jūs, kā Inte komitejas eh, deputāte, esat arī pašloma Eiropas parlamentā, lai varētu sniegt jūsu devumu un risināt un diskutēt mūsu kopīgo tirdzniecības politiku. Jūsu devums ir noderīga un nepieciešama daļa, veidojot Eiropas Savienības kopīgo tirdzniecības politiku kopīgi mēs varam skaidrot gan mūsu pilsoņiem, gan mūsu tirdzniecības partneriem brīvās tirdzniecības un atvērto tirgu labums, un es ceru uz konstruktīvu sadarbību. Ar šiem vārdiem es gribētu noslēgt savu uzstāšanos un pateikties jums pār jūsu noturīgo uzmanību manai garai runai, un ar lielu prieku es atbildēšu uz visiem jautājumiem un komentāriem, kāda varētu būt par mūsu prezidentūras prioritātēm. Paldies! United. Thank you, Minister. Paldies, eh, ministrs Gondze. Nebija nemaz tik eh, gara, kā jūs sacījāt iepriekš jūsu uzstāšanās, bet eh, jūsu uzstāšanās bija ļoti visaptveroši informatīva, un es domāju arī tāda, ko šī komiteja gribēja dzirdēt ļoti daudzās ziņās. Eh, ar lielu interesi es klausījos par divpusējo tirsniecību un brīvās tirsniecības eh, eh, noliegumu, taču vispirms es gribētu dot vārdu Danielam Kaspārī no Tautas partijas grupas. Jūs esat koordinators. Sehr geehrte Frau Ministerin, herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich denke, im Namen meiner Fraktion wünsche ich Ihnen persönlich. Paldies, priekšsēdētāji, kā savas grupas koordinators es gribētu jūs sveikt eh, mūsu komitejā un arī personīgi sveikt eh, Zviedrijas eh, prezidentūras sakarā. Jūs runājat par Krievijas iestāšanos PTO. Es domāju, ka līdz ar Eh, ka tika, eh, tiek piedāvāti atsevišķi izņēmumi Ukrainai, taču šādi paši izņēmumi nevarētu tikt piedāvāt Krievijai. Mums ir jāpaliek stingriem pie savas pozīcijas. Tālāk ir otrs jautājums eh, transatlantiskais tirgus. Es domāju, ka šeit ir ļoti liels potenciāls. Ja mēs skatām absolūtos skaitļus, tad mēs redzam, cik nozīmīgs ir transatlantiskais tirgus Eiropas ekonomikai. Tāpat arī ir jāredz tas, kā varētu labāk sadarboties ekonomiski ar amerikāņiem. Man šķiet, ka pirms dažiem gadiem mēs skatījām jautājumus, kas rada problēmas, un ar amerikāņiem mēs apspriedām jautājumu par Airbusu, par Boeingu, par putnagaļu. Un vēl citiem jautājumiem, kuros mums bija atšķirīgi viedokļi, taču es domāju, ka vajadzētu eh, domāt par tiem punktiem, kuri būtu vairāk jāiz, jāizstrādās attiecībās ar amerikāņiem tirzniecības ikdienas apjoms ir ārkārtīgi liels, tie ir vairāk miljonu eiro un ikdienā, un es gribētu lai tiktu noslēgti divi brīvas tirzniecības nolīgumi. Jūs eh, runājat par Dienvidkoreju un Kanādu. Es gribētu, lai šajā sakarā varētu lietas tikt novestas līdz galām, un tāpat arī vajadzētu virzīt uz priekšu Indijas jautājumu, un iespējams, ka nākamā prezidentūra jau varēs eh, baudīt jūs darba augļus. Tālāk jūs sacījāt, ka jūs, eh, jūs sacījāt, ka Kopenhāgenes mērķi ir saistīti ar tirzniecības politiku. Es šeit domāju par tehnoloģisko modernu izmantošanu par sadarbību šajā jomā, jaunajās tehnoloģijās un citur, bet vispārīgi mēs ļoti bieži runājam par, eh, par dažādiem defensīviem instrumentiem, piemēram, robežu nodokļu koriģēšanu. Kāda varētu būt pozitīvie pasākumi, kas varētu tikt īstenoti papildus negatīviem pasākumiem? Kādā veidā tas varētu atbalstīt klimata jautājums, klimata dosie? Varbūt jūs varētu sniegt precīzāku informāciju šajā sakarā. Uh, E, tālāk jūsu uzstāšanā bija viens, uzstāšanās reize bija viens izlaidums. Šeit ir runa par izēju vielām Eiropas Savienības stratēģiju šajā jomā. Pagājušajā gadā parlaments pieņēma rezolūciju šajā sakarā, taču es domāju, ka vajadzētu sekot tam, lai izēju vielu stratēģija netiktu atstāta novārtā. Mēs e, Eh, runājam par ekonomikas atves, atvesļošanos, un tas varētu nozīmēt, ka pieaugs izēju vielu cenas šobrīd. Eh, eh, nevajadzētu aizmirst šo aspektu, un ir arī jānorāda atsevišķas nepieņemamas vai neizprotams idejas, kas nevarētu tikt izmantots valstu interešu aizstāvībai. Manuprāt, vajadzētu jums ieturēt stingras pozīcijas. Tālāk jūs runājat par tarifiem. Manuprāt, Eh, pretterorismu cīņas ietvaros ir aizvien vairāk dažādu barjeru, piemēram, konteineru skanēšana Savienotajās valstīs. Tas ir jautājums, kas ir ļoti ietekmējis eh, starptautisko tirzniecību tālāk kontrolas jautājumi. Tas viss ir skatīts jau SAO un Visi nepieciešamie drošības pasākumi e, pretterorismu cīņas ietvaros nevienmēr atbalsta tirzniecības politikas un pilsoņu intereses. Paldies! Yeah, we'll do three people in line and then... Uh... Mēs Uzklausīsim trīs eh, koordinārus. Skārif kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies, ministrs kundze, paldies par uzstāšanos un savas grupas eh, vārdā es vēlu jums veiksmīgu darbu turpmāko mēnešu laikā un vēlos sacīt, ka es uzklausīju jūs ar lielu interesi. Jūs runājāt par lietām, par kurām mēs eventuāli varētu vienoties. Jūs pieminējāt vienu ļoti vispārīgu raksturu jautājumu. E, un mums, kas ir prioritārs mūsu politiskai grupai un arī, arī mūsu komitejai, e, kas būtu stiprināt Lisabonas līguma ietvaros, Lisabonas līguma pieņemšanas laikā tā, e, tā darba, un lai vairāk tiktu ņemts vērā parlamenta viedoklis, mēs gribētu dzirdēt jūsu, jūsu viedokli šajā jautājumā, un arī mēs gribētu dzirdēt par to, kādas papildus pilnvaras būtu INTA komitejai šakārā, šajā sakarā, lai varētu stiprināt sadarbību un informācijas apmaiņas starp mūsu e, e, institūcijām Un mums eh, dažkārt ir tāda sajūta šajā komitejā, ka mēs esam kā, tā kā nabaga radinieks starp padomi un, un, un komisiju, lai gan, lai gan mēs esam panākuši vairāku eh, tādu jautājumu, kas ir grūti izskaidroja mūsu līdzpilsoņiem pieņemšanu. Tālāk par tādiem tematiem, kas attiec uz pašreiz esošajām sarunām un pārunām. Eh, jau iepriekšējā sasaukumā es biju referents par Eiromed jautājumiem, un arī tika norādīts, ka šīs sarunas nevarēs pabeigt pirms 2010. gada. Vai jūs varētu mums sniegt kādu papildus informāciju par to, kā šīs sarunas tiek virzīts uz priekšu. Kas parīkungs pieminēja vienošanos ar Koreju? Vakar ar ģenerāldirektoru mēs arī runājām par šiem jautājumiem, taču vēl aizvien notiek ļoti dzīves debates par šo nolīgumu, it īpaši runājot par autobūvas jautājumiem, un pastāv bažas, eh, tā, kas eh, eh, un jautājumi, kas no, nu, tika noraidīti Meksikā un eh, Čīlē. Un eh, šīs Korejas automašīnas tika noraidīts Meksikā un Čīlē. Kāda varētu būt situācija Eiropā? Tālāk jūs runājat par transat transatlantisko tirgu, taču arī es domāju, ka šajā gadījumā ir nepieciešams vairāk precizējumu par eh, to, kādas būtu jūsu vēlmes. Un šodien eh, par eh, part, ekonomisko partneru attiecību nolīgumiem. Eh, šobrīd ir tāds iespējas, kā reģionālie nolīgumi tiek noslēgti maksimāli drīz, maksimāli īsā laikā, un tajā pašā laikā es tomēr gribētu zināt jūsu pozīciju par ļoti strīdīgajiem jautājumiem Eh, kuras vēlas daudz AKK valstis iekļaut, eh, iekļaut šajos nolīgumos. Lūk, vispārīgi jautājumi un arī precīzāki jautājumi par to, ko vēlētos zināt mana grupa šajā sakarā. Paldies! Oui, merci, Paldies, priekšsēdētājs. Es arī gribētu pateikties par jūsu ļoti bagātīgo un informatīvo izklāstu ar saviem kolēģiem no liberāļu grupas. Mēs atbalstām domu un pārliecību, ka cīņa pret protekcionismu un jaunu iespēju meklēšana tirsnieciskajos sakaros ir ļoti svarīgi elementi pašreizējā eh, kontekstā, kad mēs saskaramies ar ekonomikas palēninājumu. Un esam pārliecināts, ka tirdzniecība var būt eh, ekonomikas atvesļošanās dzinējspēks. Un eh, šķēršļi, šķēršļi tirzniecībā noved pie ekonomikas palēdināšanās un darbviet zaudēšanas visur pasaulē. Tāpat arī uh, E, netā, beztarifu barjeru likvidēšana ir ļoti nozīmīga, lai mēs varētu veidot taisnīgu tirgu. Un šajā sakarā, ministrs Kundze, es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par tiem, e, tiem, tiem līdzekļiem, kurus mēs visi sagaidām no dokas sarunu kārtas. Mēs jau šo, šorīt. Šo e, E, mums bija ļoti interesanta diskusija ar Ķīnas vēstnieku par šiem tematiem un par problēmām, e, kas rodas e, šīs lielās valsts sakarā, runājot par Eiropas importu, par beztarifu šķēršļiem. Un otrais jautājums no manas puses. Jūs pieminējāt vienošanos ar Krieviju. un Krievijas iestāšanos um, PTO. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šīs problēmas nākotni un kā tas saistās ar Krievijas koksnes eksportu. Vai jūs uzskatāt, ka varēs drīz atrast um, pieņemamu risinājumu, kas apmierina visas puses? Un trešā ideja, kuru jūs pieminējāt, kas, manuprāt, ir ļoti interesanta, tā ir uzņēmumu sociālā atbildība, manuprāt. Tā ir inovatīva ideja un ir nepieciešams vairāk, vairāk uzmanības no visiem spēlētājiem ekonomikā. Paldies! Yeah. We'll that... Mēs uzklausīsim visus piecus koordinātors šajā telpā un pēc tam uh, dosim uh, iespēju pāriem deputātiem uzdot jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministrs kundze, par jūsu izklāstu. Un vajadzētu, ir ļoti interesanti saistīt jūsu uzstāšanos šodien no Sidīvāna kungu uzstāšanos vakara. Ir Eh, atsevišķi tīri politiski jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām, ar sociāliem jautājumiem. Osīvan kungs mums eh, norādīja, ka tas neietilp viņa kompetencē, bet gan padomas kompetencē. Tā tad piešķirt mandātu komitejai vai tālāk veidot eh, šo mandātu tirzniecības sarunu attīstībā. Un es gribētu šajā sakarā uzdot jautājumu Honduras saistībā, kāds varētu būt iniciatīvas, kuras uzņemtos prezidentūra attiecībā pret eh, Honduras valdību, vai prezidentūra varētu paredzēt eh, vispārīgo priekšrocību režīmu pārtraukšanu, un vai prezidentūra paredz turpināt attiecības ar eh, Honduras valdību, tajā skaitā arī tehniskajos ietvaros, kas, e, kas arī būtu tāds tīri tehnisks apzīmējums šiem e, attiecībām. Tāpat ministrs kundze jūs pieminējāt Dohas sarunu kārtas noslēgšanu. Vai jūs varētu mums darīt zinām to, kāds ir jūsu viedoklis par jaunās Amerikas administrācijas pozīciju, jo Vai jūs jau esat uzņēmus kontaktus ar Amerikas administrāciju, ar Obamas administrāciju, un vai jūs paredzat optimistiskā veidā e, e to, kā e, šis e, cikls tiktu pabeigts, vai arī e, tomēr tā šis cikls turpinās buksēt vēl ilgi. Tāpat arī jūs e, pieminējāt e, Kopenhāgenes konferenci gadu beigās, un arī jūsu valsts piedalīsies divās nozīmīgās e, sanāksmēs Ženēvā un Kopenhāgenā, un es gribētu paust savu pārsteigumu par to, ka tas, kā jūs izteicāties par tehnoloģiju un uh, tehnoloģiskā un intelektuālā īpašuma eh, jautājumiem, un ka tad, kad tādā veidā varētu pabeigt sarunas PTO ietvaros par šiem jautājumiem. Manuprāt, Dohas sarunas buksē nu jau vairākus gadus, un mēs visi zinām, cik eh, svarīga ir Kopenhāgenes eh, tikšanās, un, manuprāt, būtu visai nepiemērot, ja tik būtisks Kopenhāgenos eh, sarunu temats tiktu iekļauts komerciālā, komerciāla jautājuma sarakstā. Es gribētu zināt, kādas tad ir Zviedrijas prezidentūras iniciatīvas, lai varētu integrēt preventīvā veidā Kopenhāgenes sarunās e, e, tehnoloģijas e, transferu un intelektuālā īpašuma jautājumus. Paldies, un es esmu pēdējais koordinators šeit. Uh, Izteikšos pavisam īsi, gribu pateikties jums par ļoti tādu godīgo stāstījumu. Jūs minējāt brīvās tirdzniecības nolīgumus, un jāsaka, tas man pārsteidz, jo es vienmēr esmu domājis, ka labākas būtu daudzpusējas sarunas eh, pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros, bet tagad tomēr mēs nonākam pie šīm bilaterālām sarunām. Eh, varbūt jūs varat sniegt kādu papildus informāciju. Es saprotu, ka ir eh, bijuši četri sarunu raudi ar Lībiju, piemēram, kopš 2008. gada oktobra. Vai jūs zinat, kāds ir gala rezultāts šīm sanāksmēm? vai mēs eh, šobrīd esam par, vai tā teikt, prezidentūra ir par brīvas tirzniecības nolīgumu ar Lībiju. Un eh, tas pats attiecībā uz Pakistānu. Es saprotu, ka situācija ir līdzīga. Lielbritānija ir uh, eh, likus lielu spiedienu, ir ieguldījis darbu, bet ir zaudējis šajā cīņā, lai tiktu uzsākts sarunas par brīvas tirzniecības nolīgumu ar Pakistānu. Uh, Un e, es saprotu, ka Eiropas komisārs arī ir bijis pret, vai Zviedrijas e, prezidentūra uzskata šo brīvās tirzniecības nolīgumu ar Pakistānu par vienu uzdevumiem vai prioritātēm. Paldies. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji par e, šīs diskusijas vadību un par ļoti interesantiem jautājumiem. Es centīšos sākt no sākuma, tātad ar pašiem pirmajiem jautājumiem. Pirmais jautājums bija par tirzniecības politiku un Kopenhāgenu COP15 sanāksmu un ar klimatu saistītiem jautājumiem. Un tas viss saistībā ar tirzniecību. Un kā mēs iesaistīsim tur tirzniecību un, attiecīgi, tātad parunāt par grūtībām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot tirzniecības politikā pozitīvu instrumentu centienos mazināt ietekmi uz klimatu. Ņemot vērā attīstības valstu intereses un bāžas, protams, tas ir svarīgi. Tāpat es uzskatu, ka mums nepieciešama pozitīva darba kārtība un jāstiprina attīstības valsts iespējas palielināt eksportu ar tām precēm pakalpojumiem, kas ir vidē draudzīgi. Un, kas, un tāpat ir jādod šīm valstīm iespējas vairāk izmantot vidē draudzīgas tehnoloģijas. Vidē draudzīgu preču un pakalpojumu tirzniecības liberalizācija būtu tieši ieguldījums šī mērķa sasniegšanā. Es domāju, ka mēs varam šajā jautājumā virzīties uz priekšu, ka mēs to varēsim tuvā nākotnē. Bez tam mums nepieciešams strādāt pie tirzniecības eh, mērķiem, lai rastu starptautiskus risinājumus, kas eh, savukārt veicinātu šo vidas mērķu sasniegšanu. Uh, Ir iespējams, protams, labāk izplatīt šīs vidē draudzīgās tehnoloģijas, bet tomēr, lai mēs varētu lastīt līdzsvaru starp uh, vides standartiem un lai varētu nodrošināt siltumnīcas efektu gāzu izmesu mazināšanu. Tātad no vienas puses un no otras puses, lai mēs neradītu jaunas tirdzniecības barjeras, tai nepieciešams īpašs līdzsvars, īpaši, ja mēs runājam par attīstības valstīm. Tas ir liels uzdevums. Zviedru standārta institūts uh, Stokholmā organizēs konferenci 23. līdz 25. novembrim par šiem, tieši par šiem jautājumiem. Mēs uh, esam uzsākuši diskusijas par šo jautājumu uh, saistībā ar neformālo tirzniecības ministru sanāksmi, kas notika Balī 2007. gadā. Un kopš tā laika mēs strādājam pie tā, kā tirdzniecības politika var izmantot, lai atbalstītu ilgspējīgu klimata nodrošināšanu. Tomēr tirzniecības jautājumi netiks iekļauti Kopenhāgenes samitā decembrī. Nākošais jautājums bija par izējumateriālu stratēģiju tagad pēc krīzes. Mēs vienojāmies, ka tas ir prioritārs jautājums arī savā uzrunā. Es minēju Krieviju. Uh, kur um, eksporta nodavu jautājums ir ārkārtīgi ir izšķiroši svarīgs. Tāpat arī Ukraina, energo jautājums. Tātad eksporta nodavu jautājums ir ļoti būtisks. Pie šīs eksporta nodevu stratēģijas mums ir jāstrādā daudz un dažādu iemeslu dēļ. Tika pieminēta arī Ķīna un atbilstības nodrošināšana. Jā, protams, Eiropas Savienībā ir nepieciešams domāt par to visu, lai varētu nodrošināt piekļuvi iziem materiāliem. Tika izteikti vairāki komentāri par antibēm. Šo pavasaru tika organizēta konferences lieliem uzņēmumiem un tika uh, izvirzīts jautājums, kāda ir jūsu lielākā būtiskākā problēma, lai jūs varētu palielināt savu tirzniecību, un daudz teica, ka viņi gribētu, lai Dohas saruna rauns tiktu noslēgts, bet nākošais solis bija tieši. To, to Netarifu uh, barjeras. Tātad tās tika minēts kā ļoti būtisks šķērslis. Had, um, the, um, Lisbon Tālāk runāt par Lisabonas līgumu. Un attiecīgi izteiktiem komentāriem. Šis jautājums, protams, ļoti būtisks Inta komitejai. Es esmu piefiksējusi Inta komitejas viedokli. Tas tika pausts arī jau 2007. gada rezolūcijā. Lisabons līgums, kā mēs zinām, vēl nav ratificēts visās dalību valstīs, un īrijā referendums notiks 2. oktobrī par Lisabons līgumu. Ja balsojums būs pozitīvs, tad Zviedrijas prezidentūra ir gatava darīt visu iespējamo, lai šis līgums varētu stāties spēkā pēc iespējas ātrāk. Mana vēlme ir censties uzturēt labas attiecības starp parlamentu un Zviedrijas prezidentūru šobrīd. Un arī, protams, tad, ja un kad līgums, Lisabonas līgums stāsies spēkā. Lisabonas līgumā ir eh, paredzēts daudz un dažādas reformas, kā piemēram lielāks pilnvars Eiropas parlamentam atsevišķās jomās. Eh, prezidentūra vēlas vienmēr nodrošināt aktīvu dialogu ar Eiropas parlamentu par Lisabonas līgumu realizēšanu. Runājot par jaunā līguma sekām vai ietekmi, detaļās es šeit neiedziļināšos un nemēģināšu prognozēt procesus. Mēs nogaidīsim un uh, iedziļināsimies detaļās tad, kad līgums stāsies spēkā. Protams, ņemot vērā to, kas uh, notiks 2. oktobrī. Had, um, Tālāk bija jautājums par Eiromed, Eiropas un Vidusjūras eh, sadarbības zonu un kā šī joma virzīsies uz priekšu. Es nezinu, vai es pareizi saklausīju, bet eh, šīs darbs eh, tiks noslēgts, tātad šī zona tiks izveidot 2010. gadā. Mēs visi zinām, following the situation in Gaza, and this has delayed the process. Uh... Tātad doma ir, ka 2010. gadā darbs tiks pabeigts, bet tā tomēr nav. Es domāju, ka daļēji kaut kādu sarunu daļu varētu noslēgt šogad. Zviedrija katrā ziņā ir pār to, ka šīs sarunas vajadzētu virzīt uz priekšu arī tālāk, Un uh, grafiks ir izstrādāts, kaut gan datumi vēl līdz šim nav apstiprināti. And then um, it was a question about um, South Korea. Tālāk bija jautājums par Dienvidu Koreju un uh, automobīļu būvas industriju. Un mūsu izpratni par šo jautājumu. Es gribētu norādīt, ka Koreja ir Eiropas Savienības lielākais, eh, ne Eiropas Savienības tirzniecības partners. Eiropas Savienības tirzniecība ar Koreju eh, ir pieaugusi par 10% katru gadu eh, laika periodā no 2003. līdz 2007. gadam. Visaptverošs brīvās tirzniecības nolīgums ar uh, Eh, Koreja būtu liels sasniegums eh, Eiropas Savienības darba kārtībā un būtu ļoti labs atsaucas punkts arī citām eh, brīvās tirdzniecības nolīgums sarunām ar citām valstīm. Prognozes rāda, ka Eiropas Savienības pakalpojumu nozara un tīpaši biznesa pakalpojumu nozara noteikti iegūtu no šādas brīvas tirdzniecības nolīguma ar Koreju šāds uh, liberalizācijas scenārijs varētu uh, nodrošināt to, ka Eiropas uh, tirgus daļa šai jomā palielinātos par 5,8%. Runājot par šo jautājumu vispārīgāk, gribētu teikt, ka tas ir tāds kā pārbaudījums Eiropas Savienībai, vai tā spēja virzīties uz priekšu, ja mēs runājam par tās tirdzniecības politiku. Mums jāpatur prātā, ka kopumā Šajā brīvās tirzniecības nolīgumā abas puses ir ieguvējis gan Eiropas Savienība, gan Dienvidu Koreja. Tālāk, ja mēs šo jautājumu sasaistam ar automobīļu būvas industriju, es zinu, ka ir bijušas daudz un dažādas sarunas par to, ka tas dos triecienu mūsu automobīļu būvas eh, nozarei, bet eh, šī vienošanās tātad nodrošinās brīvu tirzniecību starp eh, Dienvidkoreju un Eiropas Savienību un automašīnu gadījumā paredzēts pārējais periods 6,5 gadi, un protekcionisms nekādā veidā nav atbilde tām problēmām, kādas ir daudzās valstīs. Es domāju, ka a, eh, darījums ar Dienvidu Koreju radīs jaunus būtiskus tirgus mūsu a, eh, dažādām a, nozerēm, dažādos sektoros. Un Tāpat arī uh, netarifu barjeras tās pēc iespējas jālikvidē. Ja es personīgā kā Zviedrijas politiķi varētu izteikties, gribētu norādīt, ka mums uh, arī Zviedrijā šādas debats ir notikušas. Mums ir divi lieli automobiļu ražotāji Zviedrijā, un uh, tie ir uzjutuši tādas kā lielas draudus. Rietumu pusē valstī ir sāba auto motobūvas uzņēmums, kurā strādā vairāk kā 4000 cilvēku, kuri potenciāli varētu draudēt savus darba, zaudēt savas darba vietas. Mēs varbūt automo, automobīļu būvas industriju varētu, tā teikt, transformēt, pārvietot uz kaut ko citu. Šajā nozarē ir ārkārtīgi daudz eh, kvalificētu cilvēku, Tur ir daudz, kas ieguldīts, tur ir sasniegts daudz inovācijas, ir vidē draudzīgas tehnoloģijas, tieši tāpēc ir skaidri jānorāda, ka šis nolīgums nebūs drauds. Mēs šo nozari varētu tālāk integrēt dažādos uh, inovāciju uzņēmumos, Un es domāju, ka nevajadzētu saistīt šo Dienvidkorejas brīvās tirzniecības nolīgumu ar uh, automobīļu būvas nozari. Uh, automobīļu būve gan Zviedrijā, gan arī citās Eiropas Savienības valstīs. Tātad šai nozarei pašā Eiropas Savienībā ir jāveic savs mājas darbs, un šai uh, nozarei ir jātransformējas un jākļūst konkurētspējīgai. Tāpēc es domāju, tas ir vairāk jautājums par uh, globālu pārstruktūrēšanos. Un mums priekš tam arī būs paredzēts laiks, kā es teicu, tiks paredzēts apmēram 6,5 uh, gadu pārējais periods. Un tas jau Zviedrijā ir uzsācies. Then, uh, if we move um, from South... Tālāk, ja no Dienvidkorejas pārējām pie Āfrikas un EPN, jeb ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Tik uzdots jautājums par Singapūru. Plašas debatas norisinājušās par to pagājušajos gados. Un arī Zviedrijā šīs debatas bija, jā. Domāju, ka tirzniecības atvieglošana, investīcijas, konkurence, valsts iepirkums, īpašuma tiesība, intelektuālā īpašuma tiesības ir galvenās komponentes ekonomiskās attīstības stratēģijā. Un tās ir arī jomas, kurā kā, kā valstīm vēl vajadzētu izveidot savas institucionālās kapacitātes. EBN netiks parakstīti kamēr visas puses nebūs vienprātas. Tāpēc nevar būt nekādas, jaut, nekādas domas par to, ka Eiropas Savienība varētu kaut kā uzspiest TPN e AKK valstīm. Telekomunikācijas bankas, pa, banku pakalpojumi tam līdzīgi ir tautsamniecība pamugurkauls. Un, ja AKK valstis gribēs piesaistīt ārvalstu investīcijas šajos sektoros un citur, tad tam būs jāparaksta šie līgumi. Ir jāpār, jātrauc atkarība no parastajām eksportu precēm, un tas nodrošinās labāku investīciju klimatu. EPN var palīdzēt izveidot šos apstākļus, un daudz sākākā valsts piekrīt šai idejai. EPN nolīgumos jau iekļauti pakalpojumu, klau, pakalpojumu klauzulas. Šie jautājumi tiek apspriesti starp pusēm. Uh, Eiropas Savienība saprot ārkārtā valstu paustās bažas un mēģina veidot ar vien elastīgāku pieeju sarunu gaitā. Visapspriestākais jautājums - eksporta nodavas, un par to ir iekļaut attiecīga klauzula. Tur ir runa par eh, labvēlīgākā režīma valstīm un tam līdzīgi. no savas pier Zviedrijas pieredzes zinu. Mēs, šādus faktus mēs pagājušajā gadā uzaicinājām daudzus Āfrikas pārstāvjus uz Zviedriju un uzdevām viņiem jautājumu, kur tad ir galvenā problēma šo sarunu gaitā un visas šīs dažādās valstis sniedz mums atsevišķus detalizētus stātījus, bet bija arī tādas problemātika, kas bija kopēja visām sarunām, un tas bija šis sarunu klimats, jeb atmosfēra. Viņiem bija tāda sajūta, viņiem bija radusies sajūta, ka Eiropas Savienība neklausās ākākā valstīs, ka Eiropas Savienība nāca uzreiz jau ar priekšlikumu un lika uzreiz tos galda, un nemaz nebija gatava runāt ar ākākā valstīm. Uh, Un viņi teica, kāpēc jūs varat īstenot sarunas normālā gaisotnē ar citiem partneriem, bet ne ar mums. Un tikko mainīsies šis sarunu klimats, šī gaisotne, un tam ir jāmainās, un tā ir, tā, tā ir jau mainījusies, es domāju, ka panākumi nāks līdzi, un mēs varēsim pavirzīties uz priekšu. Protams, mums ir jāparāda respekts par šīm valstīm, un ir vajadzīgs laiks, lai uzklausītu šīs valsts, mums ir jāizskaidro visas tām. Uh, jāsaprot viņu bažas un rūpes. Then it was a question about. Uh... Tad bija jautājums par to, ko gan darīt ar Dohas raundu. Kā jau minēju savā sākotnējā runā, tā ir pirmā, otrā un trešā prioritāte. Un, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī darba kārtība tiktu izpildīta. Uzskatu, ka viens no galvenajiem mūsu kā prezidentūras uzdevumiem būs visas Eiropas Savienības dalību valstis sasaukt kopā, tā lai tiktu panākt kopēja nostāja tajā brīdī, kad sāksim šīs sarunas. Mums būs tik daudz citu valstu, ar ko īstenot kompromisus, ar ko runāt, ka mums ir vajadzīga stabilitāte vismaz Eiropas Savienības iekšienē. un pieredze mums ir mācījusi, ka Dohas līgumu apspriešana nav viegla, Dohas rauns ir vairākreiz izjucis, neveiksmīgas no bijušas sanāksmes, bet cerams, ka šoreiz puses būs vairāk elastīgas, gatavas parādīt, iziet uz kompromisiem, un mums, kā Eiropas Savienībai, arī ir jāparāda šī elastība. Cerams, ka citas valsts sekos mūsu pierādījumiem. Mums jāsaka, tas ir tāds nākamais attīstība nesošais rauns. Tas ir paredzēts attīstības valstīm. Uh, Un tāpēc mums ir jābūt elastīgiem. Kopā ar finanšu krīzi, kas ir ļaunākā, ko esam piedzīvojuši daudzu gadu gaitā, kopā ar G8 apgalvojumiem, G20 uh, solījumiem par protekcionismu novēršanu, šam Dohas raundam vajadzētu dot rezultātus, dotu mums, tas dotu mums cerības, ka varam virzīties uz priekšu jau šoruden varam virzīšanos priekš īstenot ir tehniskā līmenī. Redzēs, kas notiks ministru sanāksmē decembrī, bet 2010. gada laikā, manuprāt, būtu ļoti svarīgi gūt reāls panākums. Tam jābūt ir tam termiņam, līdz kuram kaut kas jāpanāk, jo citādi mēs visi būsim zaudētāji. Un īpaši daudz zaudēs tieši attīstības valstis. Okay. <laughs> okay. Mm. Yeah, then, uh, then... Tālāk bija jautājums par Krieviju un tās iestāšanos PTO, kā arī par koksni nākotnē no Krievijas. Detaļās neiedziļināšos, bet mēs uzskatām, ka Krievijai ir jāizpild visi kritēriji kas noteikti jebkurai dalību valstī, kas vēlas iestāties PTO. Un viens no šiem kritērijiem, protams, ir noteikums, ka nedrīkst uzlikt vairāk nodokļus koks, koku materiāliem. Drīzāk tie ir jāsamazina. Un jāsaka, līdz šim gan um, tas, šis nosacījums nav izpildījies, ir uz gadu atlikt šī iestāšanās. Bet mēs turpināsim virzīt uz priekšu attīstību Krievijā strādāsim kopā ar viņiem, īstenosim sarunas ar Krieviju par to, kā tad viņi vēlētos iestāties PTO. Warum den das nicht? Ja, wenn du warum bist. Ja, könnte ja. Then we had um, more specific question. Tad bija arī tādi konkrētāki jautājumi par Eiropas Savienības attiecībām ar Honduras. What will happen, um, or... Kas notika pēc valsts apvērsuma? Iesākumā var teikt, ka esmu priecīgi, ka mums izdevās rast kompromisu, kas atspoguļo dažādos viedokļus padomē. Sārunas bija norisinās uz, ir, uz pagaidām ir apturētas. Prezidentūra uzsver, cik ārkārtīgi svarīgi ir atsākt sarunas. Tajā brīdī, kad ir at, tiks atjaunot konstitucionālā kārtība Hondurasā. Mēs uzmanīgi sekojam notikum, notikumiem šai valstī, jo ir ārkārtīgi svarīgi atrisināt situāciju ne tikai Hondurasai, bet visam reģionam kopumā un visam reģionam svarīgi sarunas atsākt. Yeah, and then we had uh, Libya. Tālāk bija jautājums par Lībiju un Pakistānu. Par Lībiju runājot. Sarunas joprojām ir tikai to sākotnējā stadijā. Tam būs vajadzīgs laiks. Un ja kāds nolīgums par brīvo tirdzniecības zonu, protams, būs atkarīgs arī no tā, vai Lībija iestāsies PTO par Pakistānu runājot. Un brīvās tirdzniecības nolīgumu ar šo valsti ir panākt vienošanās par dokumentu kopumu padomē, ir ierosināti konkrēti pasākumi Pakistānas eksporta veicināšanai uz Eiropas Savienību. Un šie dokumenti, šis dokumentu kopums ļaus laika gaitā palielināt iespējas eh, noslēgt šo brīvās zinības nolīgumu, bet jāsaka, nu tur vēl neesam nonākuši šobrīd. Paldies, saka priekšsādātāja ministrs kundzē, paldies par šo ļoti plašo atbilžu kopumu. Pieci cilvēki ir man sarakstā, bet man būs jāslēdz šis saraksts. Varbūt, nu, ja viss izteiksies ļoti ātri, tad varbūt varēšu dot vēl kādam vārdu, bet jāsaka, citādi nebūs vārds. Tālāk nākamais ir Rinaldī kungs. Grazie, prezidente. But if we have to limit to just one minute. Nu, ja mums jāierobežojas vienā minūtē, tad varbūt es tomēr došu citiem vārdu. Kristofer, liels paldies! Tik dīvaini mums sākotnē bija tik daudz laika, un tagad pēkšņi mums vairs nav laika, bet nu centīšos izteikties īsi. Es gribēju teikt, ka vispārībā pie, kopumā piekrīt jūs vispārīgiem komentāram jautājumā par protekcionismu krīzes laikā. Un jautājums ir šāds. Mums ir vajadzīga līderība. Tas, ko redzam šobrīd, ir nu, tāds ļoti nestabils stāvoklis. Tiek ieviesti muitas nodokļi, dažādas nodevas un tā tālāk un tā projām. Un G20 arī vairāk kārt ir solījis neieviest jaunas barjeras, bet tas tomēr netiek izpildīts. Atkal no jauna parādās atkal jaunas barjeras, mēs atkal nonākam krīzes priekšā. Mums Eiropas Savienība arī ir kaut kādā veidā jā, jāveido šī politika, tam ir nosacījumi, jāatbalsta savus nozars. Ja runājam par muitas nodavām attiecībā uz Krievijas automašīnām, Tad, jāsaka, Krievija pieminēja tieši šīs muitas nodevas un teica, ka tas, nozi... viņuprāt, tas ir tas pats, kas atbalsts Eiropas autobūs nozarei. Nu, vai nu tā ir vai nē, tas mums vēl ir jāpārbauda, bet jāsaka, mūsu subsīdija politika un atbalsta politika uh, nav draudz tikai mazākajiem tirgiem, mazajām tautsēmniecībām. Nē, tas apdraud arī attiecības ar lielām valstīm. Un tāpēc noslēgumā gribēju pieminēt vēl vienu jautājumu un es zinu, ka esam abi interesēti šajā jautājumā. Jūs pieminējāt tirdzniecības un sarunu klimata pārmaiņu, un klimata pārmaiņas kā tādas, jā, ir vajadzīgs nulles tarifs šai jomā. Jūs pieminējāt, ka Dohas raundā mums vajadzēs spiest uz to, ka nepieciešams eh, nulli tarifi vidē draudzīgiem pakalpojumiem un precēm. Es ceru, ka jūs minēt, domājat arī preces šeit, jo es gribētu tomēr, lai šeit tāds runā, mēs varētu runāt arī par informācijas tehnoloģiju nolagumiem, piemēram, vidē draudzīgu tehnoloģiju e, tirzniecību, kas varētu tātad saņemt šos nulles tarifus. Ko jūs domājat par šo jautājumu? Paldies, Karolai. Thank you, got three very... Paldies, man trīs pavisam īsi jautājumi, bet Cerams, man izdosies iekļauties laikā. Pirmām kārtām, diemžēl, nedzirdēju jūsu sākotnē runas sākumu, jo biju vides komitejā, kur runājām par nelegālo koku izciešanu. Jūs kolēģē tur uzdevu jautājumu un gribētu uzdot rījumus par līgumu ar Indonēziju. Vai jūs domājat uzsākt šo jautājumu, tātad šo nelegālo koku izciešanu Indonēzijā? Tas ir viens no svarīgākajiem, tā ir mm, vieta, uh, kur visvairāk notiek nelegāla meža izciršana. Tas ir saistīts ar režīmu, ar pārvaldības struktūrām un deforestācija, jeb mežu noplusināšana, protams, ļoti negatīvi ietekmē klimata pārmaiņas, jo Kopenhāgenes samits taču arī tuvojas. Turklāt mans kolēģis nu pat jau atsaucās kaut ko, ko teica vakar Devica Salivans. Viņš teica, ka lūk, turpinās uh, sarunas, līdz kamēr politika iejaucas un neļaus sarunām turpināties, un politika šeit veido uh, padome. Un šobrīd tiek teikts, ka, lūk, ar Kolumbiju runāt šobrīd nevar, jo tik daudz arotbiedrības pārstāvju tiek tur šobrīd noga, nogalināti, 25% pieaugums šogad. Un tomēr, jāsaka, mēs sarunas it kā turpinam, neesam aptu, apturējuši tās, neskatoties uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Man liekas, ka padomē vajadzētu pārdomāt šajā jautājumā apturēt šī nolīguma uh, apspriešanu, jo mēs nevaram pieņemt uh, bez nosodījuma šādu situāciju. Paldies, Karolēna, tālāk Sustas kungs. Mi rivolgo, mi rivolgo a lei, Presidente, perché approfitto di questo. Priekšsēdētājs, es gribētu izmantot, izmantot šo, šī, šo pusminūti, lai pateiktu, ka eh, kā nav iespējams, ka tiek, netiek piešķirs tas eh, vairākas minūtes deputātiem. Saprot, plenāra sēdē tā tas var būt, bet <coughs> komitejas sēdē pat, ja tāpēc es atsakos no stāšanās. Um, Peter. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es nezinu, vai es varēšu iekļauties eh, atvēlētajā laikā. Es gribētu sveikt ministrs Skundzi, viņai ir daudz draugu mūsu komitejā. Eh, ar viņas eh, ļoti detalizētu uzstāšanos uz, un arī uzskaitot prioritātes, it īpaši norādot, ka, de, ka DDA ir prioritāte un sadarbība ar Kanādu, kas, eh, kur man ļoti daudz draugu, taču es gribētu atgriezties pie Dienvidkorejas jautājumu. Jo es eh, to skatīju kopā ar Salivanu kungu, un man šķiet, ka palūkoties uz abām pusēm, eh, autorūpniecība pēdējā laikā ir kļuvusi par grēkāzi. Un Vakar mums sacīja, ka šeit ir jautājums par tarifiem, bet tika apsolīts eh, nodokļu samazinājums un uh, Eh, drošības klauzula, tas eh, ta, tomēr izrādās, ka e, viņi nav apmierināti ne ar jaunajām ne, beztarifu barjerām, ne ar ko citu. Un es gribēju cerēt, ka es varētu atrast kādas dzirdīgas ausis, jo e, jū, Zviedrija ir autorūpnieki, jums ir Skānija un. un Jums ir Volvo, un tāpēc varbūt jūs varētu palīdzēt šajā sakarā. Paldies! Eh, paldies. Man ir papildi jautājums runāt par autorūpniecību. Jūs sacījāt, ka Zviedrijā autorūpniecība ir eh, jāstrukturē, vai varbūt no nu, tas jāatsakās. Es gribētu zināt, vai šajā gadījumā ir runa par, eh, par tiek domāt autorūpniecību Eiropā. Es nevaru, domāju, ka tas varētu kā tas varētu ietekmēt eh, ekonomiku un, un, un apkārtējo vidi. Varbūt, ka šeit ir kāds kaut kas nav saprasts. Es gribētu, lai jūs precizētu savu viedokli. Thank you. Um... Paldies, un es mēģināšu ļoti īsi atbildēt. Divi jautājumi, uz kuriem es neatbildēju iepriekšējā reizē kāda ir, kāds ir mans viedoklis par jauno savienotu valstu administrāciju. Mums ir jāmēģina viņus piesaistīt darbam, pretējā gadījumā mums neizdosies izpildīt Dohas sarunu kārtu un uzlabot eh, sadarbību starp Eiropas Savienību un no Savienotām valstīm. Un mans viedoklis ir eh, pozitīvs. Es tikos ar. That, uh, we, we can see free trade, but I think also that we have ar Savienoto valstu pārstāvi, ar kuru mēs apspriedām šos jautājumus, tāpat arī citi jautājumi ir, eh, kas ir jāapspriež, piemēram, veselības aizsardzības reforma. Tā, līdz ar to ir daudz konkurentu tirzniecības politikai, taču es domāju, ka mēs varam sadarboties. Šeit gan parlamenta deputāti e, Inte komitejā kopā ar prezidentūru, lai mēs varētu risināt tirsniecības jautājumus. Tālāk bija jautājums par transfertehnoloģijām. tehnoloģijām. lai varētu mazināt klimata pārmaiņas. Manuprāt, tas ir svarīgs jautājums, un to mēs varētu skatīt paralēli medicīniskajai jomai. Intelektuālā īpašumtiesības it īpaši un ekskluzīvi. Uh, eh, Tirzniecības zīmju un patenta aizsardzība ir ļoti nozīmīgi. Un tieši tāpat kā citas uh, tirgus ekonomikas tiek uzskatīti, ka intelektuālā īpašuma aizstardzība nav barjera tehnoloģiju transferam. Tālāk vēl runājot par eh, trans, tehnoloģiju transferu attīstības valstīm. Ir jānorāda, ka varbūt ne vienmēr ir iespējams atvieglot šo transferu. Eiropas Savienība meklē veidus, kā tālāk uzlabot tehnoloģiju transferu eh, tīrajās tehnoloģijās. Kristoferam Fielneram atbildot, es tagad varu pāriet uz zviedru valodu. Es gribētu e, sacīt, ka mums ir jāiz, jāvairās no protekcionismu, mums ir skaidri jārunā par skaidri jāskata visi gadījumi, kad varētu izveidoties jaunas barjeras tirzniecībai, un par spīti to, ka tam, ka mēs atbrīvojamies no vecajām tirzniecības barjām, mēs ļoti bieži veidojam jaunas, un tas ir jāpaturprātā tad, kad mēs pieņemam kādu jaunu likumdošanu. Mums ir jāpārliecinās, lai nebūtu kādu jaunu barjeru Eiropas Savienības dalību valstīs. Tad, kad es runāju par nulles tarifiem un eh, par vidē draudzīgām precēm pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tieši šos jautājumus es gribēju aptvērt. Tālāk par Indonēziju. Mēs esam paveikuši ievērojumu darbu ar Indonēziju, lai veidot kapacitāti noturīgai mēža apstrādēji un apsaimniekošanai, un es nedomāju, ka tirzniecības barjeras būtu ris risinājums kādai noziedzīgai izciršanai. Tālāk, runājot par Dienvidu Koreju un autorūpniecību. Jā, es esmu draudzīga automašīnām, taču es gribētu arī pieminēt to, ka tas ir mans personiskais viedoklis par Zviedrijas, par Zviedriju varbūt esam bijā norāda pirms es sāku savu stāšanos, taču, manuprāt, mums ir jādomā par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Dienvidu Koreju daudz plašākā kontekstā. Mums ir daudzas nozares, kurās mēs varētu iegūt ārkārtīgi daudz no tīr, brīvās tirdzniecības nolīgumu. Un mūsu problēmas Eiropas Savienībā ar autorūpu rūpniecību, pats, ja mēs paliksim ārpusē, ka tā ir atsevišķa problēma, kas jāatrisina, mums ir, mums ir tam jāiziet cauri un jāpārstruktūrē pašiem savu auto nozari. Es nevēlos teikt, ka mums vajadzētu visu slēgt, jo mēs varam uh, veidot un attīstīt savu autobūvi, un mums ir jāizmanto iespējas izmantot visas vidē draudzīgās tehnoloģijas, mums ir visi tehniskie risinājumi, kas būtu pat vēl svarīgāk, kad mēs apspriežam globālo Eiropu, jo tieši tādā veidā mēs varam būt konkurēt spējīgi. Oh, Caroline, sorry. Caroline. Sorry. Sorry for that. And we, um... Mēs eh, eh, respektēju, apzināmies, ka cilvēktiesības un tiesiskuma respektēšana ir stūrakmens Eiropas uh, Savienības ārpolitikā un Eiropas Savienība iestrādā cilvēktiesību jautājumus arī eh, dialogos ar Kolumbiju. Un š, tā ir daļa no vienošanās ar Kolumbiju. Spie, vārdarbība pret eh, arotbiedrību aktīvistiem Kolumbijai izraisa nopietnas bažas Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienība ir nākus klājā ar paziņojumu Eh, par eh, situāciju Kolumbijā šī gada jūnijā sekojot eh, notikuma attīstībai un Eiropas Savienību uzskat, ka dialogs ir vislabākais veids, kā ietekmēt, ietekmēt cilvēku tiesību situāciju Kolumbijā un vispār joms, kurās mums ir problēmas. Pirmkārt, eh, dialogs un nevis izolācija. Un komitejas vārdā ministrs Kunces gribētu pateikties par, par jūsu visaptvarošajām un izsmeļošajām atbildēm uz jautājumiem un Es uzskatu, ka mūsu tikšanās bija ļoti noderīga šai komitei. Tie, kuri nevarēja uzdot jautājumus, gribētu atgādināt, ka ministri bija šeit pulksten trijiem un gaidīja līdz aptuveni 20 pār trijiem, kamēr visi bija beidzot ieradušies, tāpēc varbūt vajadzētu ierasties uz sanāksmi laicīgi, lai nebūtu jāgaida visi. Un es gribētu teikt paldies ministriem, mēs kā komiteju un kā. Un mēs ieradīsimies. Uh, uh, Mēs eh, ar jums eh, eh, sadarbosimies ministra tikšanās laikā Ženēvā un ceram, ka jūs mūs informēsiet par sanāksmes norisi. Un jūs varētu veltīt mums kaut vai 20 minūtes no, lai varētu informēt. Paldies vēlreiz par ierašanos eh, mūsu komitejā un ceram, ka jūs atkal varēsiet mūs informēt pēc dažiem mēnešiem un vēlam jums drošu māju ceļu. Paldies, eh, saka ministre, un es ceru tikties ar jums atkal.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 Merci, merci, monsieur le président. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka kavē, aizkavēja sanāksmes beigas, ja tās bija domātas beigas. Es gribēju divas piezīmes pateikt par eh, koordinatoru sanāksmes atskaiti, vai es varu to tagad darīt? Ir divi punkti kuros mēs ar pārsteigumu konstatējam, eh, eh, ka ir pieņemts lēma punkts 4.2 par uzklausīšanu. Divas uzklausīšanas varētu tikt sapludinātas kopā viena, kuru prezentē Gasparīkungs par sociāliem un vides jautājumiem tirdzniecības ziņā un viens punkts, kur mēs piedāvājam par tehnoloģiju transferu. Un lēmumā, kas ir uh, ierakstīts dokumentā, mēs redzam, ka pirmais punkts Kasparīkunga priekšlikumā e, vairs nav redzams par te tehnoloģiju transferu un klimatu un tirzniecību. Tas ir Kopenhāgenes gadījumā. Otra piezīme mums bija diskusija par referentiem, un tas attiec uz devīto punktu es neesmu pārliecināts, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu, jo jūs jau paši sacījāt, ka būs debates pār e, ziņojumu piešķiršanu e, e, par nulles punktiem iepriekšējiem referentiem. Tas attiec uz e, par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem un referentu sadalīšanu. Tas ir devītais punkts. Jā, vielleicht zu dem ja, letzten Punkt, Punkt 9. Wir haben. Er- Jā, runājot par šo devīto punktu. Damit, man... Äh, es esmu pārliecināts, ka mēs nepieņēmām äh, noslēdzošu lēmumu. Man nav nekādu problēmu grozīt äh, šeit rakstīto. Mēs bijām vienojušies, ka attiecībā uz tiem ziņojumiem, kas tika piešķirti iepriekšējā parlamentārajā sasaukumā, šo, tagad šajā sasaukumā punkti netiek tērēti. Uh, Vakar es eh, mēģināju rast vairāk informācijas šajā jautājumā, un tāda tik tiešām ir vienošanās. Varbūt šo jautājumu vajadzētu iekļaut eh, nākošajā koordinātoru sanāksmē. Tātad, lai mēs šobrīd paliekam pie tā, kas bija plānots. bija skaidrs vairākums, ka tie ziņojumi, kā es teicu, kuri bija iedalīti iepriekšējā sasaukuma laikā, tie eh, pa nulles punktiem tiek eh, tātad iedot katrai grupai, kam tie bija paredzēti. Bet, kā es teicu, varbūt vajadzētu šo jautājumu iekļaut nākamās koordinātoru eh, sanāksmes darba kārtībā. Tālāk, atgriežoties pie uzklausīšanām, mēs šeit runājam par jebkādām uzklausīšanām, bet par tās augtajām mini vai mazajām uzklausīšanām. Mēs varētu pārnāt tādus jautājumus kā, piemēram, tehnoloģija pārnes vai uh, tehnoloģija eksports. Tas, eh, piemēram, ietilpst tirzniecības un eh, vides jautājumu kopumā. Bet domāju, ka mums tomēr laiks ir jāvēlt šīm mini uzklausīšanām. Es atkal šai ziņā esmu atvērts eh, jūsu idejām. Domāju, ka mums tik tiešām vajadzētu apsvērt to, kā tirzniecība var izmantot dažādu politikas jomu uzlabošanai. Un Man šķiet, ka visas grupas pēdējo piecu gadu laikā ir ļoti daudz ko devušas šajā informācijas izzināšanā, jo tirzniecības politika nav tikai tirzniecības politika, kur ir nostāka no visa pārējā. Haben, dann sollten wir es richten, bieži vien, eh, kad kolēģi lauksaimniecības jomā ar kaut ko nav tikuši galā, tad tas ir jārisina bijis eh, vides jomā un tā tālāk. Domāju, ka mums būtu nepieciešams mini uzklausīšanas šajos jautājumos. Jo viena liela uzklausīšana nebūs iespējama. Tātad Kā es teicu, galvenais jautājums šeit būtu, kādu ieguldījumu var dot tirzniecības politika. Un es domāju, ka mini uzklausīšanas varētu būt ļoti nerīgas, ja tām būtu konkrētas uh, tēmas. Jā, vai ar to tiek atbildēts uz jūsu jautājumu, jo faktiski, ja es raugos uh, protokolā un es vadīju sēdi attiecībā uz uzklausīšanām, tātad reāla pieeja